Paldies padomē, paldies Panajotovs kundzei. Un eh, tagad mēs esam pabeiguši vajāšanas noziegumu jautājumu izskatīšanu, bet man ir viens paziņojums. Proti, saskaņā ar 137. reglamenta punkta aspektu es no FEM komitejas esmu saņēmusi lūgumu griezties pie Eiropas ekonomiskās un sociālās komitejas, lai sagatavotu ziņojumu par dzimumu līdztiesību darba tirgū. Ja neviena politiskā grupa neiebilst un 24 stundu laikā netiek savākts arī nepieciešamais eh, atsevišķu deputātu kvorums, mēs šo jautājumu uzskatām par pieņemtu. Nu un tagad pārējām pie nākamā jautājuma izskatīšanas proti eh, padoms un komisijas paziņojumi, un jautājums ir starptautisko standartu attiecībā uz seksuālās vardarbības definīciju piemērošanu Spānijā ar saistībā ar neseno Lamanada lietu. Un eh, vispirms es vēlētos dot vārdu padoms pārstāvēji, proti vēlreiz Monikai Panajotovai vārds lūdzu. Thank you, President, Honorable Man. Eh, paldies, godātā priekšstādātājs kundze. Tā